darbu. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, 22. marts bija melna diena Beļģijas vēsturē. Tā bija melnā diena Eiropai ļauni, nežēlīgi slepkavas paveica briesmīgus terora atentātus Briselē. 32 nevainīgi cilvēki zaudēja dzīvību, 340 nevainīgi cilvēki tika ievainoti, vairāki no viņiem ļoti smagi. Tāda ir šo briesmu bilance. Tā ir necilvēcības bilance. is uh, noziedznieki ar saviem atentātiem mērķēja uz Eiropas sirdi, uz Briseli, kurā ir uh, daudz Eiropas institūciju un citu iestāžu dzimtene, uz Briseli, šo kosmopolitisko, daudzvalodīgo, iecietīgo pilsētu, kurā uh, pajumti ir radusi mūsu uh, atklātā Eiropas sabiedrība. Šī slepkaunieku banda galvenokārt arī mērķēja uz nevainīgiem cilvēkiem Briselē. Uzbrukumi notika lidostā, metro. Un šādi atentāti ir ļoti mērtiecīgi vērsti pret nevainīgiem cilvēkiem, pret vīriešiem, sievietēm, arī pret bērniem. šādu atentātu veicēju ciniskais aprēķins bija skart visu Briseli, visu Eiropu, iedzīt cilvēkus bailēs, lai bailes un naids pārņem mūsu sirdis. Tieši tādēļ mums ir jābūt ļoti prātīgiem. Ne katrs musulmanis uh, ir jātur aizdomās. Un nevajag jaukt islāmu ar primitīvo uh, slepkauniecisko islāmismu. Tādēļ mums ir jāpiemina uh, mūsu upuri solidārā veidā, lai mēs visi kopīgi varētu pretoties šīm bailēm. Mēs nedrīkstam, lai mūs aplipina ar šo naidu. Mēs nedrīkstam atbildēt uz naidu ar naidu, ar, uz vardarbību ar vardarbību Un mums ir jācīnās pret šīm augošajām bailēm, jācīnās ar drosmi un kopīgumu sajūtu, lai varētu garantēt visu brīvību, lai varētu aizsargāt, aizstāvēt mūsu demokrātiju un visu cilvēku cieņu. Nedrīkstam aizmirst, ka visā pasaulē cilvēki gandrīz katru dienu kļūst par šo džihadistu upuriem Afganistānā, Pakistānā, Irākā, Kodivārā, Turcijā, Tunisijā, Ēģiptē, Sīrijā, Somālijā, Nigērijā. Visās šajās valstīs, dāmas un kungi, pēdējo mēnešu laikā tika noslapkavoti bieži vien simtiem nevainīgu cilvēku. Viņi kļuva par šo teroristu upuriem. Viņiem tika laupītas dzīvības. Un jāsaka, ka šis saraksts pat nav vēl noslēgts. Uh, Un mēs nedrīkstam arī sevi barot ar ilūzijām. Terorisms ir globāls, un jāsaka, ka vairums no šo teroristu upuriem ir tieši musulmaņi, un tieši tādēļ terorisms ir globāls izaicinājums, un mēs nevaram ar tādiem atsevišķiem nacionāliem pasākumiem pietiekami labi cīnīties pret terorismu. Mums ir jābūt uh, vienotiem, saliedētiem Eiropā, visā pasaulē. Kolēģi, Eiropas parlamenta vārdā es novēlu visiem ievainotajiem ātru izveseļošanos un paužu visiem cietošajiem un viņu ģimenēm solidaritāti. Protams, eh, paužu arī visdziļāko līdzjūtību cilvēkiem, kas atentātos zaudēja savu dzīvību. Šī terorisma upurus Briselē un arī citās pasaules pilsētās mēs turpināsim pieminēt. Mēs viņus neaizmirsīsim, mēs nedrīkstam viņus aizmirst. Lūkšu tagad ievērot klusumu minūti. Paldies! das protokoll und die angenommenen texte der sitzung 10. mārta sēžu protokoli ir jūsu rīcībā vai kādam ir iebildumi? Nē, tad esam pieņēmuši protokolu pašai.